Ir tikai daži paziņojumi no padomes. Es saņēmu uh, atzinumu, un tas ir iekļauts šīs sanāksmes protokolā, un trīs uh, mēnešu laikā parlaments var paust savus nostādnes. Tas sākas ar rītdienu, 18. februāri. Šīs dienas sanāksmes protokols tiks. Uh,